kas pieņemts par Eiropas pieejamības aktu. Un uh, došu uzreiz vārdu komisārai Taisenes kundzei, lai viņa tad komisijas vārdā arī izsakās. Lūdzu. Um, and, uh... Priekšsēdētāji, godātie deputāti. Ārkārtīgi priecājos, ka var jums paziņot, ka komisija ir pieņēmusi lēmumu par Eiropas pieejamības aktu. Priekš manis tā tas piedāvā iespēju arī teikt jums paldies, paldies par to lielisko ieguldījumu un atbalstu, ko no jums jutām visu sagatavošanās posma laiku, gatavojoties šai direktīvai. Kā jūs zinat, protams, šķēršļi joprojām ļoti daudz. Invalīdi joprojām nevar pilnībā piekļūt. Uh, visām savām tiesībām sabiedrībām. Nereti viņi nevar izvēlēties, kur dzīvot, kā dzīvot, viņi sastopas ar papildus grūtībām tajā brīdī, kad vēlas atrast darbu vai saglabāt eh, šo darbu. Un eh, tas attiec arī uz izglītības jomu tehnoloģiska novatorisma rezultātā tiek piedāvāts ļoti daudz jaunu iespēju šo grūtību pārvarēšanā, nu, piemēram, šie viedtālruņi, interneta bankas, tiešsaistes iepirkšanās iespējas. Tas viss maina mūsu sabiedrību, un tas pilnīgi noteikti maina arī tautsēmniecību. Tā rezultātā mūsu dzīve kļūst vienkāršāka. Ja visi šīs preces un pakalpojumi nu, tiks nodrošināti, piedāvāti kā pieejami visiem, tad tas piedāvā jaunas iespējas un arī invalīdiem līdzdarboties sabiedrībā un izdarīt neatkarīgas izvēles. Godātie deputāti! Mēs zinām, ka pieprasījums pēc šādiem pieejamiem produktiem un pakalpojumiem arvien pieaug. To, protams, eh, nosaka arī demogrāfiskā novecošanās. Tiek lēsts, ka 2020. gadā 120 miljonu eiropiešu sastapusies ar kādu, tāda vai citāda veida invaliditāti vai kustību traucējumiem. Eiropas Savienība un tās dalība valstis ir paudušas apņemšanos eh, ANO konvencijas ietvaros par, tiesībā, par invalīdu tiesībām nodrošināt produktus, pakalpojumus un ēkas ar aprīkojumu, kas padara visu to pieejamu invalīdiem. Tā, lai šobrīd dalībvalsts ir uzsākuši darbu nekoordinētā veidā. Un tā tas turpināsies, ja mēs nerīkosimies Eiropas līmenī. Jāsaka, šobrīd pastāv milzīgas atšķirības dalībvalstu tiesību aktos. Un, e, tā, un ja mēs ne, nekoordināsim šo darbu, tad šīs atšķirības tikai palielināsies. Tas apgrūtina arī nozars iespēju pārdot pakalpojumus pār robežām. Turklāt tas nenāk par labu arī pilsoņiem, kas prot tiem pilsoņiem, kam šāda veida pieejam, pieejamība pakalpojumi un preces ir visvairāk vajadzīgs. Tāpēc mūsu priekšlikuma mērķis ir novērst šādas barjeras starp dalību valstīm, ko rada atšķirīgas at pieejamības prasības dalību valstīs. Mēs vēlamies izveidot Eiropas mēroga funkcionāls pieejamības prasības, kuru pamatā būtu pieeja atbilstība visiem. Tas ļaus nozarē piedāvēt daudz plašāku pieejamo produktu klāstu un pakalpojums visā Eiropā par labākām cenām. Funkcionālās prasības, ko mēs ierosinām šajā pieejamības aktē, aktā paredz pieejamības principu, nevis nosaka detalizētus tehniskus risinājumus. Tā rezultātā, protams, novatorismam tiek piedāvāta pie, pie, pietiekami liela ies, vieta izpausties. Pēc konsultēšanās ar ieinteresētajām pusēm mēs ļoti uzmanīgi izvēlējāmies tos galvenos produktus, preces un pakalpojumus no ikdienas dzīves, kas ir visbūtiskākie un kam nepieciešams atbalsts, lai varētu nodrošināt neatkarīgu dzīvi. Uh, Un galu galā, protams, ik viena dzīves kvalitāte var tikai un vienīgi uzlabot ar šāda veida eh, pieejamības uzlabošanu. Nu, piemēram, visi gūs eh, labumu no tā, ka, piemēram, apmācības informācija būs pieejamāka, darba sludinājumi pieejamāki, vai, piemēram, arī dokumenti, kas nepieciešami mm, sadzīvē, tiek piedāvāti internetā. Tā rezultātā arī uzņēmumiem, tīpaši mazajiem un vidējiem uz, izmēru uzņēmumiem, būs vienkāršāk pārdot preces un pakalpojumus citās dalību valstīs. Tādē, tādā veidā tiks veicināta pārobežu tirzniecība un veicināta konkurence. Turklāt ja valsts iestādes nāks klajā, piemēram, ar iepirkumu konkursiem attiecībā uz precēm, pakalpojumiem vai ēku celtniecību, tad tādā gadījumā tie uzņēmumi, kas pieteiksies šai konkursā, ļoti labi zinās, kāda veida pieejamības principus tiem ir jāizpild, kādas prasības jāievēro. Turklāt tiek iekļauts arī, iekļaut arī saprātības klau, saprātīguma klauzula, kas paredz, ka jābūt arī samērīguma principam ievērotam mazo un vidēju uzņēmumu specifiskā situācija tiek ņemta vērā. Pieejamības akts nāk kā papildinājums direktīvas projektam par pieejamību, eh, kas pieejams arī E, interneta vietnē, un jūs pirmajā lasījumā to esat jau pieņēmuši. Diskusijas padomē par tīkla pieejamības direktīvu šobrīd ir progresējušas un nonākušas līdz punktam e, tik tālu, ka mēs ceram, ka sāksies arī trialogs ar parlamentu. Mēs gribētu lūgt Eiropas parlamentu turpināt rīkoties tikpat konstruktīvi kā līdz šim un šīs sarunas padarīt par veiksmīgām auglībām, tā lai dokumentu dokumentu varētu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Dāmas un kungi, es domāju, ka tas tiešām ir tāds dokuments, kur pieņemšanas rezultātā ieguvēja būs visi. Pateicoties šim priekšlikumam, izmaksas MVU tiks samazinātas. Turklāt Eiropas mēroga rīcība nesīs pozitīvus rezultātus arī valstu budžetiem ilgtermiņā, samazinot to atkarību, samazinot eh, to, tos izdevumus, kas, pat, kas eh, veltīti vecāka gadagājuma cilvēkiem un invalīdiem. Kā jau teicu, šī direktīva nodrošinās pieejamību invalīdiem izglītībai, veicinās eh, darba iespēju pieejamību un piedāvās šiem cilvēkiem daudz vairāk brīvības, daudz vairāk iespēju izdarīt ikdienas izvēli. Noslēgumā gribu uzslēgt, uzsvērt vēl vienu lietu komisija ir stingri nolēmusi beidzināt sociālo taisnīgumu Eiropā. Neviens nedrīkst palikt novārtā, un šajā priekšlikumā mēs tieši tā arī cenšamies rīkoties. Mēs vēlamies, lai sociālā izaugsma un sociālais progress iet roku rokā. Paldies! Paldies! Tagad tautas partijas vārdā uzstāsies Roza Estaras Ferraguta. Paldies, priekšsēdētāji! Es sveicu komisāru Taisenu. Šī direktīva uh, ir ļoti gaidīta, un es varu teikt, ka kopš 2012. gada mēs gaidām šo direktīvu un tā stāšanos spēkā. Uh, Uh, barjeru likvidēšana ir atslēgas vārds, un es, pirmkārt es šeit runāju par to, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām arī viņiem ir tiesības uz neatkarīgu dzīvi, lai viņi var izmantot visas iespējas, iekšējā tirgus produkti un pakalpojumi, uh, līdz ar to viņiem var būt pieejami un barjeras var tikt novērstas. Katra nacionālā valsts līdz šim izmantoja savus noteikumus. ANO rezolūcijā 9. pantā ir runa par to, ka cilvēkiem ar traucējumiem ir jābūt pieejamībai, iz, izmantojot komunikācijas līdzekļus kā telefonus, televizors un tā tālāk, un komisija vēlas šo produktu klāstu palielināt lielā mērā informācija, komunikācija un dizains. Jota Šteinroka lūdzu, viena minūte. Komisijas priekšlikums par pieejamību ir tiešām solis, kas jau sen tiek gaidīts. 80 miljoni cilvēku ir ar dažādiem uh, traucējumiem Eiropā un uh, ir nepieciešams risināt problēmu, lai šiem cilvēkiem būtu iespēja dzīvot neatkarīgi. Tas varētu arī ietaupīt izmaksas lielā mērā. Uh, barjeru likvidēšana. Par to ir runa arī ANO tekstā. Un Eiropas Savienībai ir jāīsteno vienoti šie noteikumi. Ir jābūt iespējām integrēties darba tirgu, un digitālais iekšējais tirgus var dot daudz jaunu iespēju, ņemot vērā to, ka cilvēki var eh, var integrēties darba tirgū arī ar kustību traucējumiem. Paldies, Makintairas kundze, ECR vārdā, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Pagājušajā nedēļā parlamentā es organizēju pasākumu, kur Kalams Rasels runāja par uh, jauniem cilvēkiem ar uh, kustību traucējumiem. Viņš ir jauns cilvēks, kurš brigē stide, studē. Viņš nāk no Anglijas un ir akls, bet. Uh, uh, šādiem funkcionāliem traucējumiem nevajadzētu būt par šķērslim iekļauties sabiedrībā. Un Kalams sacīja, ka Eiropas Savienības institūcija tīmekļa vietnes ir absolūti nepieejamas. Tas nav pieļaujams. Vismaz slaucīsim paši savu durvju priekšu Un mums Anglijā saka tā, ka tas, kurš sēž stikla ēkā, nav, tam nav jāmētājas ar akmeņiem. Parūpēsimies, lai mūsu institūcija informācijas avoti ir pieejami, un tad runāsim tālāk. Tagad lūdzu, paldies, Marien Harkina. Paldies! Gribu pirmkārt sveikt jūs, komisārs kundze par to, ko jūs grasāties darīt, proti īstenot šo Eiropas pieejamības aktu. Tas ir ļoti nozīmīgs solis cilvēkiem, kam ir dažādi traucējumi. Kā jūs sacījāt, 2020. gadā 120 miljonu cilvēku Eiropā cietīs no kaut kādajiem funkcionāliem traucējumiem Un tas nozīmē, ka produktiem un pakalpojumiem būs jābūt pieejamiem un ekonomiskā ziņā tas ir daudz labāk. Būs, jo lielāks patēriņš, jo labāk biznesam. Uh, runa ir par visdažādākajiem pakalpojumiem, gan telefoniem, gan uh, televizoriem, gan pārvietošanās līdzekļiem un daudz ko citu. Un kā jūs sacījāt, tehniski risinājumi šeit nav detalizēti aprakstīti. Svarīgi ir aprakstīt galvenos principus, un šī pieejamība uh, būs jānodrošina ražotājiem, bet mums arī jāparedz pieejamību jau dizainējot produktus un noslēgumā mēs kļūstam par digitālu sabiedrību, un tas lielā mērā arī e, var nozīmēt cilvēku iekļautību digitālajā iekšējā tirgū. Paldies, Mārtina Andersona. Paldies! Darīja norisinājās kampaņa par invalīdu tiesībām, un jāsaka, šis piemības akts ir ārkārtīgi svarīgs, ir īpaši ņemot vērā Ana, Ana uzsākto izmeklēšanu, kuras rezultātā tiek izmeklētas invalīdu tiesību pārkāpumu, kā rezultātā, kas radušies eh, Lielbritānijas eh, sociālo atbalstu samazināšanas rezultātā. Protams, tieši invalīdus tas skārs visvairāk. Kā gan, tas tā, kā gan lai dzīvo 80 miljonu invalīdu, kuriem ir vajadzīga piekļuva data, sektoriem, ATM, bankām, transportam, pakalpojumiem, ko mēs uzskatām par pašsaprotamiem. Cik daudzi no mums deputātiem izmanto visus šos pakalpojumus, lai nonāktu, piemēram, šeit Strasbūrā? Es katrā ziņā izmantoju šos pakalpojumus, un piemības akts ir tāds, kas uzliks saistības dalību valstīm pieņemt attiecīgos mērus tā, lai viņu tiesību aktos parādītos prasības, kas pieprasa pieejamības nodrošināšanu un kas atbalsta arī konvenciju par invalīdu tiesībām, lai tā būtu konvencija, kas vēl īrie tikai jāratificē. Tāpēc, komisārs kundze, jūs ierosinātais ir kaut kas ļoti labs, bet tas ir, nu, jau sen bija jādara, bet vismaz tas solis pareizajā virzienā. Paldies! Paldies! Tagad uh, nākamais runātājs nav zālē. Tagad došu vārdu Ādamam Košam. Lūdzu. Paldies priekšādātē. Pal Komisārs kundze, paldies, ka turat savu solījumu, ko mums devāt. Un mazāk nekā gada laikā jūs esat šo eh, Eiropas pieejamības aktu, eh, tā teikt, izstrādājusi tā, ka par to var pieņemt lēmumu. Jūs uzsvērāt, ka 2020. gadā 120 miljonu iedzīvotāju Eiropā būs ar dažādiem traucējumiem. Viens no četriem iedzīvotājiem Eiropā cietīs no kaut kādām grūtībām, un Um, tas arī jāņem vērā. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām arī ir tādas pašas tiesības kā citiem. Es gribu uzsvērt, ka šīs ir pirmais gadījums, kad Eiropas uh, likumdošanā tiek definēta pieejamība kā tāda. Tā palīdzēs uh, virzīties uz priekšu attīstot projektus, produktus un pakalpojumus. Un noslēgumā gribu sacīt un izmantot iespēju un pateikt, ka ļoti priecājos par to, ka barjeras tiks likvidētas uz neatgriešanos. Paldies! Tagad Katrīna Stīlere sociāldemokrātu politiskās grupas vārdā. Lūdzu, paldies! Paldies priekšādātā, paldies komisārs kundze. Es priecājos par šo lēmumu par Eiropas pieejamības aktu, kaut gan, protams, zināms laiks jau pagāja, mēs to gaidījām jau ilgi. Un jebkurš Eiropas iedzīvotājs ir pelnījis pieeju produktiem un pakalpojumiem Eiropā un ir pelnījis iespēju iekļauties sabiedrībā pilnībā. Es runāju gan par datoriem un operētāju sistēmām, gan publiskām tīmekļa vietnēm. Kolēģi pareizi norādīja uz problēmām ar mūsu pašu tīmekļa vietnēm. Uh, mums tiešām katram ir iespēja kaut ko darīt, uzlabot situāciju digitālajā iekšējā tirgu ir jānovērš diskriminācija, lai neviens Eiropā netiktu diskriminēts. Un uh, ANO uh, attiecīgais dokuments pēc desmit gadiem tiks uh, izvērtēts un kaut gan Eiropas parlaments ir pievērsies šai tēmai, kaut gan ANO arī ar to ir strādājis, bet es to uzskatu par ļoti pozitīvu faktu. Um, attiecīgais uh, akts ir pēc iespējas ātrāk uh, jāpadara par saistošu noteikumu kopumu. Un mēs nevaram nošķirt Eiropas pieejamības aktu no Marakešas nolīguma. Paldies! Paldies! Tagad vārds Devins kundzei viena minūte lūdzu. Thank you, voorzitter, collega's. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, Es esmu gandarīta par lēmumu, kas pieņems par Eiropas pieejamības aktu. Tā ir tikai viena neliela daļa no ANO līguma par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Es ceru, ka Eiropas komisija darīs, kas darāms, lai strādātu citās jomās, kur vēl panākams progress. Fakts ir tāds, ka nav īstena iekšējā tirgus cilvēkiem ar invaliditāti Mums ir arvien jāpievērš uzmanību visiem šēršļiem, kas pastāv, piemēram, uh, runājot par tīmekļa vietnēm, mēs redzam, kas uh, palielinās izmaksas, tad, ja uzņēmumi vēlas izplatīt savus preces pārobežu režīmā. Mums ir jāsniedz stimuls ekonomiskai izaugsmē, jo Eiropas Savienībā ir vairāk par 80 miljoniem cilvēku ar invaliditāti. Līdz 2020. gadam viņu skaits palielināsies līdz 120 miljoniem, tāpēc, ka cilvēki novaco. Mums jādomā par spēcīgu uh, Eiropas pieejamības aktu jānodrošina, lai tas pozitīvi ietekmētu mūsu dzīvi. Paldies! Tagad vārds Haranzovas kundzei uz pusotru minūtu lūdzu. Thank you, Chair, uh, Madam... Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze! Pār par 80 miljonu Eiropas pilsoņu ir ar invaliditāti Eiropā, un viņiem ir nepieciešama pieejamība ne tikai darba grupai, bet uh, darba tirgum, bet arī digitālajiem tirgum, lai viņi spētu nopirkt preces un pakalpojums. Es augstu vērtēju jūsu priekšlikumu, taču mēs esam pārāk ilgi uz to gaidījuši, un tagad jānodrošina, ka pieejamais akts eh, nodrošinās eh, pareizu pielietojumu un ietekmēs šo cilvēku ar invaliditāti ikdienas dzīvi. Taču es esmu referenti par um, tīmekļa pieejamības direktīvu, Es gribētu zināt, kādu jūs skatījumā ir saiks starp abiem tiesību aktiem. Es esmu piefiksējuši, ka paskaidrojumā un apsvērumā ir minēta šī saikta, taču domāju, ka mums vajadzīgi plašāk paskaidrojumi. Varu jums apliecināt to, ka parlaments neatkāpsies no savā atbalsta plašāka aptāruma Eiropas pieejamības aktam, jo uh, arī neoficiālās tīmekļa vietas, ne, ne valsts tīmekļa vietas ir bez uh, iespējām, ka tām var piekļūt cilvēki arī invaliditāti. Paldies! Pēdējais brīvais mikrofons šovakar. Mihaila Šodrovas kundze, uz vienu minūtu lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze. Es vēlētos sacīt vienu lietu. Vēlos apstiprināt, atbalstīt to, ko jūs savos noslēguma vārdos sacījāt. Proti, ka jānodrošina pieejamība izglītībai cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir pamata priekšnosacījums, lai nodrošinātu to, ka digitālie pakalpojumi tiešām tiek pilnvērtīgi izmantoti. Es uzskatu, ka mēs esam vienisprātis par to, ka mums ir jāatbalsta pieejamība. Taču problēma rodas tad, kad mēs meklējam finansējumu. Mēs to ļoti labi zinām no pieredzes ar mūsu pašu dalībās budžetiem. Jāizmanto arguments, proti izglītības kvalitāte un pieejamība šai izglītībai ir mūsu pienākums, tas ir imperatīvs, tā ir investīcija cilvēku labākai dzīvē. Paldies, Šailovs kundze, arī uz vienu minūtu lūdzu. Děkuji za slovo, vážená paní komisāra. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Eiropas pieejamības akts ir kas tāds, ko mēs, protams, augstu vērtējam, kaut arī reizēm ir grūti par to spriest Eiropadomē. To mēs esam pieredzējuši, kad runājām par direktīvu, par pieejamību publiskām tīmekļu vietnēm. Tāpēc ir jāpanāk, lai šis pieejamības akts tiešām tiktu īstenots. Uh, Šis akts e, ļauj iedvesmoties cerībās e, cilvēkiem ar invaliditāti. 80 miljoniem cilvēku ar invaliditāti ir daudz šēršļu, kas viņiem ikdienas jāpārvan. Labāka preču un pakalpojumu pieejamība ir ārkārtīgi svarīga, lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti. Bet tas attiec arī uz vecāku gadagājas cilvēkiem. Tāpēc vēlamies atbalstīt Eiropas pieejamības aktu un ceram, ka arī dalībās tāpat darīs. Un tad Marijas kungs. Paldies priekšsēdē. Šodien Eiropas Savienībā ir pārāk par 80 miljoniem cilvēku, kas saskars ar kādu invaliditātes problēmu. Ir svarīgi, ka tiek pieņemts šis Eiropas pieņemis akts, tas ļauj viņiem tikt klāt dar, darba tirgumu, iz, izglītībai Uh, saskaņā ar Eurostat datiem tikai uh, par 25% ir iespēja invalīdiem piekļūt darbam, bet uh, citiem cilvēkiem 66%. Grieķijā 10% uh, iedzīvotāju ir ar invaliditāti. Un memorandu kontekstā vēl smagāk tika skārti invaliditāti. Trojka viņiem samazināja uh, pabalstus, un tagad eh, šie pabalsti viskopā sanāk 250 līdz 450 eiro. Tātad šos cilvēkus šie pasākums kāruši īpaši smagi. Paldies, un tagad komisijas vārdā komisāra Taisen lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Kolēģi, man ir tāda sajūta, ka arī es esmu jūsu kolēģi. Uh, Parlamenta deputāti, paldies par jūsu atbalstu šim priekšlikumam. Cerams, ka arī turpmāk varēsim veiksmīgi sadarboties šīs pakotnes kontekstā. Cerams, ka šī pakotne drīzumā tiks pabeigta un to arī drīz varēs īstenot. Mums ir jānodrošina, ka mēs paši esam pieejamāki, izmantojot paši mūsus, mūsu instrumentus. Eiropas Savienības datiem no Eiropas komisijas publicētajiem arī jābūt pieejamākam. Es sagaidītu, ka viss, kas tiek publicēts no komisijas puses, būtu pieejams cilvēkiem ar invaliditāti. Tātad mums jāizteno savu solījumu. Nu, nodrošināšu komisijā, apliecināšu, ka ir jāuzlabo daudz, kas šai ziņā. Šis priekšlikums ir labs, jums ir taisnība, taču tas nozīmēs lielāks izdevums uzņēmumiem. Ir uzņēmumi, kas vēlas ievērot šīs vērtības, taču mēs mēģinām šis izdevumus saglabāt pēc vispēc zemākā līmenī, lai uzņēmumi varētu izmantot universāls litinājums, design for all. Uh, Tātad mēs piedāvājam tās konceptuāls produkts. Mēs skatāmies uz jauniem pakalpojumiem, precēm. Te mēs nerunājam par kaut kādu tādu lietu reformēšanu, kas mums jau ir. Mēs mēģinām uzturēt izdevumus pēc iespējas zemākā līmenī. Un ja izdevumi tomēr ar vienu ir par augstu, tad tas nozīmēs to, ka šis pieejamības jautājums ja mēģinat ražot preci, ja tā tāpēc kļūs pieejamības vārdā pavisam citā, tad uzņēmums var nākt klājā ar komunikāciju. Tomēr domāju, ka uzņēmumu jānodrošina, ka viņa ražotā prece atbilst pieejamības prasībām. Mēs skatījām, kādas būs izmaksas ražotājiem, taču vēlējāmies arī nodrošināt, ka preces un pakalpojumi ir pēc iespējas pieejamāki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ja tad tās preces būs pieejamākas, tad arī būs lielāka iespēja tam iekarot savu ietirgu. Te ir runa par <clears throat> publiski pieejamajām tīmekļa vietnēm, valdības tīmekļa vietnēm. Runājot par pieejamības akta aptvērumu, Mums ir direktīva, būs jāsāk trialogs. Ir atšķirīgi aptvērumi, mēs runājam par privātām tīmekļa vietnēm, varas iestāžu tīmekļa vietnēm, taču finanšu prasības abos gadījumos būs vienādas, runājot par autortiesībām. Stēlera kundze to minēja. Marakešas nolīgums paredz izņēmumu autortiesībām drukātām grāmatām ja jūs vēlties braila versijā grāmatas, tad šajā gadījumā mēs šeit nerunājam par drukātām grāmatām, bet par e elektroniskām grāmatām, ko jūs varat leju pielādēt no tīmekļa vietnēm. Mēs pieprasām, lai tās būtu pieejamas cilvēkiem, kas nevar lasīt no ekrāna, bet iz, lasa šīs grāmatas izmantojot citas maņas. Tātad viņu pieejamība tiek nodrošināta. Runa ir par cilvēkiem, kas ir vairedzīgi. Un tas ir jādara jau no pašsākuma, no koncepcijas. Tas nozīmē pavisam nelielu pielāgošanas izmaksu, taču tas nodrošinās lielāku pieejamību un būtībā par to iestājāmies. Paldies par jūsu atbalstu un ceru, ka varēs ar jums sadarboties. Paldies, ka devāt man iespēju jums sniegt atbildes. Paldies, komisārs kundze. Līdz ar to debatas ir.